Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta šīs dienas darba kārtībā. Un tā ir Eiropas parlamenta priekšādētāja vietnieka ievēlēšana. Esmu saņēmis šādu sarakstu ar šādiem vārdiem. Roberta Anģelīlī. Kamiński Michał Tomasz. Koch Merin Silvana. Kratsa Sagaropoulou, Rodi, Lambrinidis Stavros, Macmillan Scott Edward, Martinez Martinez, Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rothberend Dagmar, Rouczek Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Rainer. Mamy vien... Tātad šādi vārdi ir sarakstā. To ir vairāk kā 14, vairāk kā 14 kandidātu uz amatiem. Bet, kā jau zināms, vietas ir tikai 14, tātad 14 priekšādātāja vietnieku, un tāpēc mums jāpāriet pie balsošanas. Šis būs pirma, šī būs pirmā balsošanas kārta. Un balsu skaitītāji, balsu kontrolieri būs tie paši, kas no rīta. Tātad lūdzu dodaties uz vēlēšanu urnām, kastītēm un attiecīgi nododiet savas balsis. Un pēc tam šie kontrolieri tātad balsos paši kā pēdējie. Kandidātu skaits tātad vēlreiz saku ir lielāks nekā vietas un saskaņā ar 15. pantu pirmo punktu reglamentā mums ir jāapno, jāveic aizklāta balsošana. Gribētu jums atgādināt, ka to pieprasa reglaments. Ļaujiet man jums nolasīt fragmentu no tā. Katrs izmanto vienu kartiņu, tātad vienu balsi, un balso par vienu konkrētu individu. Lūdzu, apsēdieties visu, ļaujiet man jums nosīt šo ļoti ārkārtīgi svarīgo informācijas e, fragmentu no reglamenta, lai jūs zinat, ko darīt turpmākās 20 minūtes. Tātad pirmām kārtām, šī ir pirmā kārta, balsošanas kārta, ir 14 vietas. Šie kandidāti, tie kandidāti, kas saņems pilnīgu vairākumu balsojumā, tiks ievēlēti. Ja kandidātu skaits būs mazāks nekā vietas, tad, lai saņemtu, lai, lai ieceltu pārējos kandidātus, notiks otrs, otra balsošanas kārta. Ja būs vajadzīga trešā balsošanas kārta, tad pietiks ar vienkāršu vairākumu. Should I reach the next? Rozdano koperti. Gribētu jūs informēt, ka aploksnes ar kartiņām ir jums izdalītas. Un tāpēc tagad gribētu lūgt izmantot tikai tās kartiņas, kas ir jums noliktas priekšā. Jums tur ir ar jāķeksē pretim tā kandidāta vārdam, ko izvēlaties. Vēl vienreiz atkārtošu, ir 14 vicepriekšsādātāja vietas, un tikai 14 balss, tātad par 14 tad iespējams arī nobalsot. Ja būs tās kartiņas, uz kur būs vairāk krustiņu nekā 14, tās eh, kartiņas tiks uzskatīts par nederīgām. Ja jūtat, ka ir vajadzīgas kādas korekcijas, ja esat pārsteidzīgi ievietojuši krustiņu, tad lūdzu sazinieties ar eh, zāles pārziņiem, viņi jums iedos citu kartiņu un šo pašreizējo kļūdaino kartiņu eh, saplēsīs. Ja Tātad šis te biļetens, jeb vēlēšana lapiņa, eh, ti, būs derīga tad, ja tajā nebūs nekāda labotņuma. Vēlreiz atkārtoju, kolēģi, sākam balsošanu. Jā. Ja. Like is... Gribētu vēl vienreiz lūgt, um, dot jums vārdu. Jūs gribat kaut ko saistībā ar balsošanu teikt? Jā, lūdzu, dot jums vārdu. Gribu vaicāt, vai ir kādas minimālās prasības, obligātās prasības balsojumam? Nē, paldies. Liels paldies par šo jautājumu. Sajerkungs. Sajerkungs, liels, paldies, liels, liels paldies jums par šo jautājumu. Tātad nav noteikts nekāds minimālais skaits. Jūs varat atzīmēt vienu personu vai divas personas. Vienalga, kā vien jums gribas. Lūdzu, paldies par šo jautājumu. Very important. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy. Dāmas un kungi, kolēģi, es vēlējos jūs lūgt. Oddać głos. Vai eh, kāds no kolēģiem vēl nav paspējis nobalsot? Jācek, lūdzu. Mēs pagaidīsim, cik vien ilgi tev ir nepieciešams. uh. Proszę Państwa, kto jeszcze chce oddać... Dāmas un kungi, kurš vēl nav paspējis nobalsot? Nu, kāds no jums pārvietojas pa zāli ārkārtīgi ātri. Es saprotu, ka jūs vēlaties piedalīties vēlēšanās. Lūdzu, nobalsojiet, kolēģi, kas vēl to nav paspējuši izdarīt, izdariet to ļoti veicīgi. Uh, Is... Jautāju otro reizi. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Trešo reizi atkārtošu. Vai visi ir nobalsojuši? Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Beidzam balsot, saka priekšsēdētājs otro reizi. Tagad es lūkšu balsu skaitītājus doties uz telpu eh, R01101, eh, lai viņi varētu saskaitīt eh, nodotās balsis. Un pēc tam, kad visas balsis būs saskaitītas, mēs atkal tiksimies šajā zēlē. Pagaidām sanāksme ir pārtraukta. Tas varētu prasīt apmēram vienu stundu, kamēr visas balsis būs saskaitītas. Nu, varbūt 45 minūtes. Ilgāk par vienu stundu tas noteikti neprasīs. Līdz ar to tagad sēdi pārtrauc. Paldies!